Okay, colleagues, we are... Labi, kolēģi, mēs jau nedaudz esam iekavējuši, tādēļ sāksim uh, ap, ar uh, darba kārtības apstiprināšanu. Es domāju, ka mēs varam apstiprināt arī februāru un man, marta sanāksmi protokolus. Man ir daži paziņojumi. Vēlos jūs informēt par to, kā 2015. E, gada kopsavilkuma un rekomendācijas sekretārijas tos ir gandrīz pabeidzis e, un kopsavilkumu e, par 15. Par 15. gadā lūgumrakstiem rakstiem jūs saņemsiet pavisam drīz, eh, lai varētu to apskatīt un pieņemt lēmumu. Un līdz ar to uh, uzkrājušos neizskatīto lūgumu rakstu skaits ir ievērojami samazinājumies, un pavisam drīz varbūt mēs vispār varēsim atbrīvoties no um, šāda te neizskatīto lūgumu rakstu sloga. Valēs kungs, vai jūs esat pievērs uzmanību tam? ka līdz gada beigām mēs tiešām būsim tikuši galā ar šo problēmu. Sekretariāts tiešām lieliski strādā pie šī jautājuma. Tālāk par B sārakstu un pieprasījumiem šajā sakarā. Ņemot vērā punktus B sarakstā un ņemot vērā diskusijas par uh, procedūrām, kas ir iekļauts petī vadlīnijās, uh, kuras esam pieņēmuši, uh, Eh, deputātiem tiek atgādināts, ka bezāraksta slēgšana balstās uz jau eh, esošajiem paziņojumiem no komisijas vai eh, citiem dokumentiem. Tad, kad jūs prasāt, lai tiktu veiktas tālas darbības, lūdzu pārbaudīt pārbaudiet internetā e-petī, e, vai e, ir jau sekojusi kaut kāda rīcība un vai tā ir bijusi pietiekoša attiecībā uz attiecīgo lūgumrakstu. Jo reizēm mēs prasām papildus informāciju tad, kad informācija jau ir tā pieejama, bet neviens to nav pārbaudījis. Tālāk, piektais darba kārtības punkts. Neviens nav prasījis neko pie citiem jautājumiem par sesto darba kārtības punktu. Tas ir lūgumraksts numur 1270 no 2014. gada par manipulācijām ar Slovākijas TV licencēm. Un Jans Luterāns ir petīcijas ies, lūgumraksta iesniedzējs, un viņš e, tiek aicināts izteikties kā pirmais maksimums 15 minūtes. You are most welcome, sir, and the floor. Lūdzu, kungs, jums ir vārds, iepazīstiniet lūdzu ar savu lūgumu rakstu, maksimums 5 minūtes. Okay? Thank you. I speak in Slovak language. Okay? Runāšu slovāku valodā, cerams, ka nebūs ar to problēmu. Priekšsēdētājs kundze, cienījamie deputāti, vispirms es vēlos atsaukties uz oriģinālo uh, sākotnējo lūgumu rakstu Nezinu, vai visu to esat saņēmuši un ar to iepazinušies. 2015. gadā mm, tā tika iesūtīta. Slovākijā eh, pilsoņu konstitucionālās tiesības eh, saņemt eh, brīvu pieju publiskai televīzijas translācijā ir pārkāpts jo kopš 12. gada uh, Slovākijas pilsoņiem ir jāmaksā par pieeju publiskiem uh, eh, TV kanāliem. Uh, eh, TV pieslēgumi tiek reģistrēti, uh, taču. Mm, uzņēmumi nespēja nodrošināt visiem pilsoņiem pieeju uh, publiskiem TV kanāliem. Daudziem ir vienkārša aparatūra un viņi spēj uh, skatīties televīzijas pārraides, bet uh, daudzi pilsoņi atrodas ārpus apraides teritorijas un tādēļ viņi izmanto satelīta savienojumus. Uh, satelīta signālu nodrošina valsts kompānija, kas nodrošina uh, televīzijas eh, pieejamību bez nekādām problēmām. Bet eh, šī te valsts kompānijas pakalpojumi vēlāk ir nodoti privātu kompānijas uh, rokās, un šis uzņēmums uh, ir reģistrēts Luksemburgā, un ja pilsoņi nesamaksā attiecīgu maksu, tad uh, televīzijas signāls tiek bloķēts. Uh, Mm, šī kompānija manipulē eh, ar datiem un cenšas piespiest un panākt to, ka pilsoņi gan Slovākijā, gan Čehijā ir spiesti maksāt par publiskajiem TV kanāliem, un tas eh, pārkāpj eh, patērētāja tiesības. Um, uzņēmums vēlāk izsūta arī vēstules pilsoņiem Eh, bet eh, trūks garantijas, ka tās eh, nonāk attiecīgo adresātu rokās, jo netiek izmantots ierakstītais pasts, vēstules nonāk citu personu rokās, bet atbildība tiek prasīta no tiem, kam tās adresēs, lai gan tie nekad šīs vēstules nav saņēmuši. Un nepietiek ar to, ka pilsoņiem ir jāmaksā uh, par publiskās televīzijas eh, skatīšanos Slovākijā vēl ir jāmaksā papildus maksa šai te privātajai Luksemburgas kompānijai, kuras darbību var eh, kontrolēt tikai Luksemburgas eh, valdība, nevis Slovākijas valdība. Uh, un ir iespējas manipulēt ar parametriem. Eh, piemēram, ja cilvēks eh, nav vienkārši skatījies televizoru vairākas dienas vai bijis, eh, piemēram, atvaļinājumā, signāls tie ir ticis bloķēts. Jā, pilsoņu rīcībā ir mm, telefona numurs, uz kuru var zvanīt par šādiem bloķēšanas gadījumiem, bet tā ir maksas līnija, kas maksā ļoti dārgi un um, kartes tiek anulētas, pēc tam ir jāiegādājas jaunas kartes, kas atkal ir izraisa izdevums. Līdz ar to pilsoņiem ir jāreģistrē šīs jaunās uh, vietkartes un uh, nosacījumi, kas tiek piedāvāti, ir ārkārtīgi neizdevīgi. Mm, faktiski uzņēmums nepilda uh, attiecīgi savus pienākumus. Attiecīgās iestādes Slovākijā ir daudz eh, kārt brīdināts par to un informēts, taču nekas netiek darīts. Eh, faktiski šie te uzņēmumi eh, terorizē iedzīvotājus Čehijā un Slovākijā. Eiropas tiesas lēmums par šo lietu uh, um, tiek pielīdzināts uh, Skylink uh, gadījumam, uh, kas būtībā ir uzbrukums privāt, tātad iedzīvotāju tiesībām. Un mēs vēlētos Eiropas parlamentu lūgt atrisināt šo neatrisināto situāciju, kas velks jau gadiem, un Slovākijas uh, pilsoņi e, uzticas Eiropas institūcijām, tādēļ ir vēršās pie jums. Jūs iespējams esat saņēmuši saīsināto lūgumraksta versiju, bet svarīgi ir iepazīties ar tās pilnu tekstu. Mēs esam saņēmuši atbildi uz lūgumu rakstu, bet tā būtībā uh, nerisina pamat problēmu. Šis, šeit ir, piemēram, minēta direktīva 9546C un ir runa par nacionālām regulējušām iestādēm, kurām ir jābūt tām, kuras atrisina šo jautājumu. Un otrajā atbildē komisija runā par dažādiem uh, pakalpojumu piegādes maksājumiem, eh, kas tiek noteikti un eh, kur eh, dalībvalsts attiecīgiem iestādēm ir jāveic regulējuši darbību šajā jomā, nosakot, kādi maksājumi ir vai nav likumīgi. Un uh, komisija arī trešajā savā atbildē ir noteikts, ka kurs uh, klients var atteikties no pakalpojumiem, ja, viņam, ja viņu neapmierina vai tiek pārkāpti uh, līguma nosacījumi. Bet es vēlētos pajautāt, uh, vai komisijas eh, atbilde vienkārši ir uh, pārpratums vai kā citādi. Jā, paldies, mēs esam labi informēti par, uh, bū, pēc būtības un uh, esam gatavi arī uzklausīt komisiju. Pēc tam, kad mums būs bijusi diskusija šeit, jums būs vēlreiz iespēja izteikties. Es jums devu 5 minūtes, jūs jau iztērējāt 7 minūtes. Mm, vai jūs varētu ātri nonākt pie secinājuma? Nē, mums nav vēl 2 minūtes. Diskusijas beigās būs vēl 2 minūtes, tad, kad diskusija būs noslēgusies. You Varbūt jums vajadzētu uzlikt austiņas. Mēs nevaram uh, izstiept šīs piecas minūtes. Jūs jau izmantojāt septiņas minūtes. Tāpēc tagad man ir jādod uh, vārds eh, Evnikai Prokopai no komisijas, eh, lai sniktu informāciju, un pēc tam, kad būs eh, izteikšies kolēģi, es jums došu vārdu. Un lūdzu, izmantojiet, lūdzu, savas austiņas, lai dzirdētu tulkojumu. Tagad lūdzu komisija. Paldies, eh, priekšsēdētāji. Esmu šeit kopā ar kolēģi no DG Connect. Un mums ir eh, tiešām eh, jākomentē punkti, kas ir atrodami paziņojumā. Mēs esam izlasījuši kopsavilkumu, bet, protams, esam izlasījuši visu garo lūgumu rakstu un arī to, ko jūs tikko mums te noskaitījāt, mēs to visu esam izlasījuši, tieši tāpat kā parlaments. Un kā mēs eh, raugāmies uz šo lietu, kas ir pamats komisijas paziņojumam, eh, lūgumrakstā ir vairākas problēmas. Pirmkārt, brīva pieeja uh, publiskajām uh, raid, tātad pārraidēm Slovākijā. Un e, tad, kad e, notiek deleģēšana privātajām kompānijām, jūs sakat, ka ir manipulācija tirgu, un tad tur ir teikts, ka ir nosacījumi, e, kas tiek pārkāpti lietotāju līgumos. Un tāda lūgumrakstiesniedzējs saka, ka personas datu aizsardzība tiek pārkāpta, un tālāk tiek teikts, ka Slovākijas varas iestādes nav veikušas savus uzraudzības funkcijas. Un komisija ir uzrakstījusi paziņojumu, analizējot juridiskās normas, kas ir spēkā. Tā ir analizējusi šīs normas arī ņemot vērā komisijas kompetenci rīkoties vai nerīkoties. Uh, un ir arī atbildējusi uz lūgumrakstiesniedzēja bāžām. Un tagad es runāju par personas datu aizsardzības aspektiem, un pēc tam man kolēģi runās par pārējo. Datu aizsardzības normas tiek pārkāptas, ja persona dati tiek kaut kādā veidā apstrādāti un pārstrādāti, piemēram, lietotāju vārdi. Uh, kas ir eh, licenšu saņēmēji, jā, tie ir personas dati, adrese, vārds un uzvārds un tā tālāk. Bet eh, kas lūgumrakstā nav pareizi? Tur ir teikts, ka tiek pār, apstrādāti jūtīgi personas dati. Jūtīgi dati ir tie, kas parāda jūsu uh, reliģisko piedarību, dzīm, atklāj jūsu dzīmumu, atklāj jūsu dalību arotbiedrībās, jūsu seksuālā partnerību un tā tālāk. Šī gadījumā jūtīgi dati nav skarti tad, kad dati tiek pārstrādāti. Tie tiek pārstrādāti saskaņā ar datu aizsardzības principiem. Datu aizsardzības principi nosaka, ka ar datiem ir e, jārīkojas caurskatāmi to apstrādes procesā, un mēs neatradām nekādus šo principu pārkāpumus. Tālāk ir jāpasvītro sekojošais. E, Lūgumrakstiesniedzēja pārmetumi par to, ka eh, šeit tiek eh, pārkāptas eh, līguma attiecības starp privātu uzņēmumu un privātu personu, te komisijā nav nekādas kompetences. Tas ir dalībvalsts iestāžu kompetence regulēt eh, šīs jomas. Tā kā šeit mēs aicinām lū, vērsties pie datu aizsardzības iestādes dalībvalstī. Tādas ir izveidotas visās dalībvalstīs, un tām ir jātiek galā ar sūdzībām šajā jomā. Nu, tik tālu par datu aizsardzības normām. Un mani kolēģi tālāk pievērsīsies citiem aspektiem. Jā, liels paldies. Es turpināšu par to kā komisijas kompetences publisko uh, raidorganizāciju finansēšanā. Uh, šeit dalībvalstis, protams, patur savu kompetenci, tādēļ ir 29. protokols uh, par uh, publiskajām raidorganizācijām dalību valstīs, e, kas ir noteikts e, lezd attiecīgajos pantos, un protokolā ir teikts, e, ka uh, publisko finansējumu uh, nodrošina valsts, ja tas ir uh, mērķēts uz attiecīgi publiskās apraides nodrošināšanu dalību valstī, un uh, neiejaucas eh, procesos, kas ir pretrunā ar kopējām, sabiet, eh, kopējām interesēm. Līdz ar to tas no tā izriet, ka dalība valstis ir atbildīgas par finansējumu, lai nodrošinātu attiecīgas apstākļus un modelitātes attiecībās finansēšanu. Tas nenozīmē, ka eh, Eiropas komisijai nebūtu nekādas kompetences. Bet pašlaik, balsoties informāciju, ko esam saņēmuši, mēs neredzam, kā komisijai šeit varētu būt kaut kāda kompetence iejaukties eh, dalību valsts kompetencē. Liels paldies, un tagad došu vārdu kolēģiem, jūsu jautājumiem, komentāriem. Marijas kungs, lūdzu. Jā, paldies, priekšsēdētāji. Es domāju, ka mums ir jāraugās, cik tālu uh, tiešām eh, šis te pārkārt uh, pārkāpums sniedzas, jo, uh, kā to norāda lūguma raksta iesniedzējs, ir jāskatās, kam piekrīt šī te kompetence par maksājumiem. Un, jā, nu, šī jūs norādītā summa, kas ir jāmaksā, tiešām ir relatīvi uh, augsta. Uh, Un uh, izskatās, ka jums ir e, arī e, konkurences trūkuma problēma, jo ir tikai viens uh, šāds te pakalpojumu uh, sniedzējs. Tālāk, ka ir jāzvana pa īpašu maksas līniju, kas ir pārmērīgi dārga. Tad, mm, un ja tas šāda iespēja netiek izmantot, tad nav neviena cita, kas varētu palīdzēt. Mūsuprāt, arī tas varētu būt pārkāpums, un tas ir tāds ļoti specifisks tirkus monopols. Un tālāk e, lūguma rakstā tas, kas ir aprakstīts, izskatās arī izskatās e, kā pakalpojumu sniedzējiem nav tik vienkārši nemaz atteikties no šī pakalpojuma, ja tam ir tikai, vien, ja tikai viens pakalpojumu sniedzējs. Un līdz ar to es domāju, ka šis ir tāds klasisks privāl, privāta monopola gadījums, kas piedāvā sadārdzinātus pakalpojumus. Un te acīm redzot ir runa par uh, tirgus uh, situācijas uh, neatbilstošu izmantošanu. Un te man faktiski mm, būtu, kas sakāms arī par datu izmantošanu vai datu apstrādi. Uh, Un arī eh, mū, un mūsuprāt, eh, arī tie ir pretrunā ar 29. panta, eh, protokola 29. panta noteikumiem par iekšējo tirgu un par monopola situāciju un ļaunprātīgu monopola situācijas izmantošanu. Paldies! Pēter Jāra. Pēters Jārs, lūdzu. Also meine, meine erste Bitte. Pirmais lūgums vai arī ieteikums lūguma raksta autoram būtu tāds. Tātad komisija teica, ka eh, autoram vajadzētu vērst sākumā savas eh, valsts iestādēs, piemēram, datu aizsardzības iestādē vai kur citur, bet es domāju, to vajadzētu precizēt, ja mēs runājam par valsts eh, rādio nu, un televīzijas stacijām, tas ir valsts sniegts pakalpojums. Un es uh, gribētu arī atsaukties uz Marijas kunga teikto. Nu, ja, vai teikt, tas attiec uz Eiropas likumdošanu vai nē, es domāju, vajadzētu vēl nogaidīt. Es tādēļ ieteiktu Mm, vēl precizēt, noskaidrot visus lietas apstākļus, un ja mēs runājam par valsts televīziju, vai rādio, nu vai citiem medijiem, tas ir dalību valstu kompetencē, un tās arī ir atbildīgas par datu aizsardzības normu ievērošanu arī attiecībā uz visām nodavām. Un, protams, ir arī jāapzinās, eh, kur šeit būtu, nu, teiksim, skārta Eiropas likumdošana. Gribēju vienkārši kolēģiem to pateikt, neiztriepsim kārstu, nu, un vajadzētu tad arī saprast, vai šo lūgumu rakstu paturēt atvērtu, vai tomēr uh, taisīt ciet. Jo te ir dalībvalstu iestādēm arī ir jāsazinās. Paldies! Thank you. Paldies! Šākas kundze! Ďakujem pekne dnes tu máme slovenský deň. Tak... Paldies, es runāšu slovēņu valodā. Tāda slovāku diena šodien, tādēļ runāšu slovāku valodā un Varbūt, ka mums šis jautājums ir jāplūko no dažādiem leņķiem. Pirmām kārtām, tātad Slovākijā ir īpaša iestāde, kas ir atbildīga par datu aizsardzību, tātad tāds datu uzraugs. Un domāju, ka varbūt varētu sazināties ar šo iestādi. Un ir arī uh, tāda tirzniecības inspekcija, komerci inspekcija. Varbūt, ka arī ar šo iestādi varētu sazināties, un, uh, ja te ir bijuši kaut kādi pārkāpumi, arī, teiksim, konkurence tikus deformēta, mēs varētu palūgt vēl vairāk informācijas par to, kā nu, teiksim, šie līdzekļi ir tikuši pieprasīti, kā šīs maksas ir tikuši pieprasītas no pilsoņiem. Otrām kārtām minētais uzņēmums ir reģistrēts Luksemburgā. Nu, varbūt vajadzētu sazināties arī ar Luksemburgas instancēm. Un trešām kārtām varbūt mēs vēl varētu arī nu, atzinumu sagatavot parlamentā palūdzot arī uh, viedokli nu, atzinumu no ITRA un INTA komitejām. Paldies! Paldies! Nu, citi kolēģi vairs nevēlas runāt. Tādēļ atkal došu vārdu mūsu lūgumraksta autoram, lūdzu. Divas minūtes, neilgāk. Eh, pri prvej pripomienke pána poslanca som mal dobrý dojem, pretože vy troška... Paldies. Čerkī kunga atbild man šķita tāda labvēlīga. Bet, ja mēs runājam par institūcijām, iestādēm, ministrijām, mēs īstenībā ar tām sazinājāmies jau pirms diviem gadiem, uzrunājām arī parlamentāriešus, arī mūsu uh, pilsoņu sārdzi, ombudu, un ir bijis ļoti daudz vēstuļu tiesības sargam, bet viņa at, atbildēja, nu, ka tas neskar viņas kompetences. Pēc tam jautājums tika komerci inspekcijai nosūtīts un tālāk viņi to nosūtīja Čehu inspekcijai un savukārt šī iestāde piesprieda so, sodu 15, 50 miljonus Čehu uh, valūtā, un jāsaka, ka šī summa ir visai augsta, viņi pēc tam uzņēmums mainīja savu nosaukumu, un, un šāda patvēra turpinās jau vairāk gadu garumā. Tas jau tā ir bijis no 2014. gada. Tūkstošiem pilsoņu īstenībā sniedz sūdzības regulāri Un mēs esam darījuši patiešām visu, kas ir mūsu spēkos, ko pieprasa likums, un lūdzu, saprotiet, šis patiešām ir nopietns jautājums. Kāds vienkārši manipulē elektroniskos datus, pilsoņu datus un valsts maksā uzņēmumam, televīzijas eh, uzņēmumam, televīzijas kompānijai, lai nodrošinātu apraidi, un šis pats uzņēmums eh, pieprasa, lai naudu vēl maksātu pilsoņi par to pašu, nu tātad dubultā gan valsts maksā, gan pilsoņi maksā. Situācija ir no diena ļoti, ļoti spiedīga. Es uzskatu, ka mēs neesam viens otru gana labi sapratuši, jo mēs runājam par simtiem tūkstošiem ģimeņu, ko šis jautājums skar, un, piemēram, pensionārs saņem vēstuli, ja viņš nesamaksās šo televīzijas nodevu, nu tad viņam vienkārši atslēgs kabeli, kabeļtelevīziju. Tad, kad sākās privatizācijas process, eh, Slovākijā 51% eh, apraides jomā tika pārdots Deutsche Telekom, un pēc tam šīs akcijas tika pārpārdotas, un tā šī ķēdīte turpinās, un tas vienkārši ir aburtais lokus. Paldies! Paldies! Es ļoti atvainojos, ka es jums eh, lūdzu runāt īsāk, jūs patiešām pārtraucu teikumu vidū. Jūs atkal runāt ilgāk, divu minūšu vietā izmantojot trīs. Paldies! Es domāju, ka citi kolēģi vairs nevēlas runāt. Nu, mēģināšu šos priekšlikumus tagad apkopot, izdarīt rezumē. Tātad, kolēģi viedokļi šeit bija saskaņoti. Es saprotu, ka gan Žadīkungs, gan arī Marijas kungs vēlas, lai šīs lūgumraksts tiktu uzturēts. Labi, mēs to neslēgsim. Un arī uh, lūgumraksta autoram Luterāna kungam mēs pasakām, ka visas viņa paustās bažas ir atradušas dzirdīgas ausis šajā komitejā. Un ja mēs runājam par datu aizsardzības aspektiem, mēs varam arī uzrakstīt vēstuli Luksemburgas datu uzraugam un arī personas datu aizsardzības birojam Slovākijas republikā. Uh, lūdzot, nu, kaut kā reaģēt uz to visu. Un, ja mēs runājam par eh, līguma saistībām, mēs eh, sazināsimies ar uh, Tirzniecības inspekciju, komerci inspekciju, lai viņi kaut kā uz to visu reaģētu. Un lūgumraksts tiks nosūtīts arī ITRE un IMCO komitejām, jo tās patiešām ir komitejas, kas izskata arī šīs līgumiskās saistības. Uh, Un pēc tam mēs atkal pie šī jautājuma atgriezīsimies komitejā. Marijas kungs, jums tas ir paprātam? Un arī mudināt komisiju noskaidrot uh, līgumiskās saistības, kādi šeit ir bijuši nosacījumi, jo te mēs varam runāt par dominējušas pozīcijas ļaunprātīgu izmantošanu. Es domāju, ka komisē šo lietu vajadzētu izskatīt priekšsēdētāji, bet tas attiec uz dalību valstu kompetencēm noteikt eh, finansējuma eh, saņemšanas noteikumus eh, valsts televīzijai un radio. Nē, nē, par to es nerunāju. Es runāju par 86. pantu, par dominējošas pozīcijas ļaunprātīgu izmantošanu. Pie mums ir ieradies lūguma raksta autors, kas saņem pakalpojums Eiropas Savienības dalību valstī, un ja tur ir monopols, kas savu pozīciju uh, izmanto ļaunprātīgi, tad šis jau jautājums varētu arī attiekties uz uh, konkurences pārkāpumiem, un tad tas jau būtu arī komisijas pārziņā. Komisija šis jautājums ir jāizskata, un ja tas tā ir, mums ir jāuzsāk procedūra, izpētot, vai šī dominantā pozīcija patiešām ir bijusi tādā veidā izmantota. Nu jā. Mēs te runājam par tādu ļoti arī komerciālu, ekonomisku dimensiju. Tas neskar tikai politisku uh, un tiesisko aspektu. Jā, protams, viņiem ir tiesības tapt informētiem, pateicoties valsts televīzijā un rādio, bet, nu, tam ir arī ļoti spēcīga šī ekonomiski komerciālā dimensija. Priekšsēdētāji, jā, mēs lūksim komisijai iedzināties šajā jautājumā un papildus manis piedāvātajam, tad mēs to arī protokolā atzīmēsim. Lielas paldies kolēģiem un tagad Gribu pateikties Luterānu kungam par eh, ienā, atnākšanu pie mums šo pēcpusdienu, un, diemžēl, man pašai ir jādodas prom. Un Palšātī turpinās vadīt šo sēdi, eh, novēl jums panākumus, un eh, pariem kolēģiem tātad tiekamies rīt no rīta. there are two, two persons, just put the card. So, dear friends, uh, we... Dargie draugi, nu, turpināsim diskusijas. Nākamais ir uh, lūgumraksts 2338 čērsvītra 2013. To sagatavojas Marīna Varodiega no Spānijas. Impagats Habitāģ Valencija kopienas vārdā. Šeit ir ieradušies divi autori no Spānijas. Došu viņiem vārdu. 5-6 minūtes. Lūdzu. Thank you. Nosotros, ciudadanos de la Unión, agradecemos a este comité que nos permita aquí, en el Parlamento Europeo. Eiropas Savienības pilsoņi vēlas pateikties uh, pētī komitejai par uzņemšanu un Šeit, jā, šeit eh, ir ievēlēti Eiropas pilsoņu pārstāvji, un pagājuši gad mūsu valdība mums ir nodarījusi gauži. Daudzas ģimenes nesaņēma naudu, un viņiem vajadzēja samaksāt ļoti augstas nodevas eh, sociālajos mājokļos. Uh, un autonomā Valencijas kopiena eh, tā tad bija parādā 50 eh, tūkstošiem ģimeņu. Tas ir viss nove, noveļams uz Spānijas valdības pleciem. Ta, un tad daudz ģimenes, kam jau tā neklājās viegli, cieta vēl vairāk. Mēs runājām par 300 tūkstošiem ģimeņu, tā tad gan 3 trešdaļa miljona. Uh, kas ir cietuši tādēļ, ka viņi vairs nesaņēma piemaksas, nesaņēma pabalstus mājoklim. Un šie cilvēki varēja tā tad uh, ievākties sociālajos dzīvokļos pateicoties šiem pabalstiem, bet pēdējā laikā šiem cilvēkiem vajadzēja īri maksāt pašiem no savas kabatas, jo ir cēršās īres maksas. Mēs te runājam par 300 eh, eiro un vairāk, par lielākām summām vēl. Un jāsaka, ka šie cilvēki bez mm, valsts pabalsta nu, gandrīz nevar savilkt galus kopā. Protams, tas ir saistīts ar bēdīgo ekonomisko situāciju valstī, bet arī Eiropas e, un starptautiskajās tiesībās ir minēts, ka tiesības uz mājokli ir cilvēku tiesības, tiesības uz pajumti. Un, uh, Un, protams, pilsoņi vēlas uzticēties valdībai un cer, ka likumi netiks grozīti patvaļīgi, bet, protams, tas varētu arī attiekties uz uh, dažādiem aizdevumiem un arī uz šiem pabalstiem. Jāsaka, ka šis ir ļoti būtisks uh, tiesvedības jautājums, jo pret cilvēkiem šeit ir nu, uh, tāda selektīva attieksme. Otrām kārtām. Jāsaka, ka Valencijas eh, iestādes ir sagādājušas sarīktinājumu 60 tūkstošiem ģimeņu, un eh, viņi gaida, šīs ģimenes gaida pabalstus jau vairāku gadu garumā, un pabalsti tiek arī samazināti. Un ir arī uh, jādomā, ka 2011. gadā dažādi finanšu institūti saņēma naudu un uh, netika arī uh, palīdzēts reālai ekonomikai. Šīs ģimenes saņēma pabalstu 2011. gadā, lai nopirktu dzīvokli. Uh, Un hipotēkas, eh, hipotekārais kredīts tika piešķirts eh, ņemot vērā eh, vietējos dzīvokļu kooperatīvus. Tie atbalstīja šo projektu. Bet tagad cilvēki ir sākuši protestēt, ņemot vērā uh, izmaiņas un uh, pilsoņi arī vērstās ar sūdzību pie uh, valsts prokurora. Uh, 2014. gadā bija vairākas eh, tiesas sēdes, bet eh, no nu, apmēram 500 pēc skaita. Tādēļ, nu, ņemot vērā visus uh, minētos lietas apstākļus, mēs gribētu, lai Eiropas parlaments vērstos pie uh, Spānijas parlamenta, lai netiktu anulētas, anulēti šie uh, mājokļa pabulst, uh, pabalsti, lai uh, šie cilvēki varētu arī nomaksāt hipotekāro kredītu uz izdevīgākiem nosacījumiem, mazākiem procentiem un, protams, valdībai ir jāuzņemas sava politiskā atbildība un tā jāuztver nopietni paldies. Pie mums ir ieradušies arī Valencijas reģiona pārstāvi Gustavo Martinēs kungs. Varbūt jūs eh, pat eh, vēlētos un varētu atbildēt uz šo jautājumu. Paldies, priekšsēdētāji! Mūsu direktore joprojām atrodas ceļā uz šo zāli, un viņas lidmašīna tā tad uh, nenosēdās Briseles lidostā laicīgi, tādēļ ir vēl jāpagaida. Jāsaka, jā, es pārstāvu Valencijas reģionu, mēs esam, protams, iepazinušies ar šo lietu, bet ja mēs sakām, ka, uh, nu jā, uh, šīs subsīdijas vairs netiek izmaksātas ar 2012. gada dekrētu, ko pieņēma tautas partija, un kā jau lūguma raksta autors teica, eh, dažādas subsīdijas tika piešķirtas agrāk eh, spāņu ģimenēm, lai varētu iegādāties savu pirmo mājokli, bet jāsaka, ka likumu ministrija interpretēja aplami. Uh, Nu, ko es varētu teikt? Jāsaka, 2012. gadā īstenojot eh, šo likumu, subsīdijas un budžets, kas tika atvēlēts eh, šiem eh, pasākumiem, tika patiešām ļoti spēcīgi samazināts no 20 miljoniem 11. gadā uz, 20, uz 14 miljoniem 14. gadā jāsaka, ka bija apmēram 50 tūkstoši ģimeņi, kas saņēma šīs subsīdijas, tātad ļoti liels cilvēku skaits, un e, viņi saņēma apmēram 250 miljonus eiro subsīdijās. Jāsaka, situācija nav krietni mainījusies. Pagājuši gadu Valencijā tika ievēlēta jauna valdība, viņiem bija tāda labāka sociālā programma, viņi sāka darbu jūlijā. Kopš jūlija Viņi ir e, reaģējuši uz šo problēmu un pirmajā aktivitāšu gadā, tātad pirmajā savā darba e, mēnesī tika samaksātas subsīdijas pilsoņiem, kam tās pienācās. No 250 miljoniem eiro 225 jau ir samaksāti. Un jāsaka, ka pārējā summa arī vēlāk tiks samaksāta, ņemot vērā cilvēks, uz ko attiec dekrēts 501 pēdējie 40 miljoni tiks izmaksāti, lai visas šīs ģimenes, eh, kas ir skartas, varētu beidzot saņemt sev pienākušos naudiņu, un, nu, tas būtu viss no manas puses. Paldies! Paldies! Tagad gribētu uzklausīt komisiju. Agerman Lāremano kundze no reģioģerāla direkcijas lūdzu. Paldies, priekšsēdētāji. Jā, e, e, no reģio ģenerāla direkcijas esmu ieradusies kopīgi ar savu kolēģi, kas arī pastāstīs vairāk par juridiskajām finansēm, kas e, šeit ir arī, uz kurām ir atcelts šajā lūgumrakstā Eh, tiesiskuma ģenerāla direkcija gan, diemžēl, šo nav pārstāvēta. Tātad es gribētu teikt, ka situācija pamazām uzlabojas, tās jau ir labas ziņas, un komisija patiešām ir noraizējusies par to, kā šis konflikts tiks atrisināts, jo patiešām tās ir viens no pamatiesībām eh, tiesības uz pajumti, jo cilvēki tad ir vairāk arī pakļaut nabadzības un sociālās atstumtības riskam. Spānijā tas ir ļoti aktuāli, jo Spānija ir ļoti smagi cietusi ekonomiskās krīzes rezultātā rezultātā un sociālās atstumtības uh, gadījumi ir vērojami ikdienu. Jāsaka, ka pajumte, tiesības uz pajumte ir dalību valstu kompetencē, bet eh, komisijas politiskās vadlīnijas šeit arī būtu jāņem vērā, piemēram, domājot par energoefektivitātes uzlabošanu un uh, atjaunīgo energoavotu izmantošanu. Tāpat eh, komisija atbalsta uh, mājokļu politiku, ņemot vērā integrētas pieejas ietvaru, uh, arī papildus pasākums, lai uzlabotu situāciju darba tirgu, izglītības izglītības jomā un um, veselības aprūpē. Jāsaka, ka šeit gan nav arī tāds līdzfinansējuma projekts, līdz ar to komisija tā īsti nevar iejaukties jautājumu risināšanā. Tagad Stefānija uzstāsies, viņa detalizētāk paskaidros, kādas tad ir šīs juridiskās fineses. Jā, paldies! Tikai nedaudz piemetinot jau izskanējušam, tātad kādi ir šie juridiskie aspekti. Tad, kad mēs iepazināmies ar šo lūgumu rakstu un 34. pantā ir teikts, ka ir tiesības saņemt, nu, teiksim, dzīvokļu īres pabalstu un Mēs uh, noskaidrojam, ka šā, šim jautājumam nav nekāda sakara ar Eiropas Savienības finansējumu. Tas attiecas uz nacionālajām subsīdijām, un 51. hartas pantā ir teikts, ka tas attiecas uz dalību valstīm tikai tad, kad tiek īstenots ES likums. Mums šeit ir grūti nu, atrast tādu saikni starp Eiropas Savienības likumu īstenošanu un dalību valstu subsīdijām. Līdz ar to komisijai pat nav kompetenci iejaukties šī jautājuma risināšanā. Paldies! Thank you very much. Lielas paldies! Es tagad esmu gatavs dot vārdu diskusijām. Bet uzklausot Valencijas reģiona komentāru, tātad jūs jau esat gatavi atrisināt šo problēmu savas kompetences ietvaros. Nu, es personīgi neesmu atbildīgs par šo jautājumu, vienkārši Valencijas reģiona vārdā uh, komentēju uh, saskaņā ar informāciju, kas ir manā rīcībā. Uh, 225 eh, miljoni jau ir izmaksāti vai eh, faktiski atrodas jau izmaksāšanas procesā un ir palikuši vēl 40 miljoni, tātad ir šī te eh, politiskā grība un faktiski praktiskā maksājuma procedūra arī ir norganizēta. Sāksim ar Rodrīgeses kundzi, lūdzu. Paldies priekšsēdētājiem. Vispirms es vēlētos izteikt savu izpratni uh, un līdzjūtību tiem cilvēkiem, kuri valsts uh, iestāžu lēmumu rezultātā nav saņēmuši tiem uh, pienākošos atbalstu. Un saskaņā ar ēs likumdošanu ir jāatbalsta tiesības uz mājokli un tā nodrošināšana, bet jāskatās, uh, kādi principi ir pamatā šai lietai. Ja komisija ņem eh, vērā analīzi par eh, nepieciešamību pēc eh, mājokļiem, par ko es te runāju? Mums ir tātad Eiropas Savienības līmeņa tiesību akti, un mm, ir arī, piemēram, arī noteikumi E, kā var piekļūt e, attiecīgi e, šiem labumiem, ko garantē attiecīgā likumdošana, un svarīgi ir kāds lēmums pieņem abas līgumslēdzējas puses. Kas tiek darīts Spānijā? Bija virkne nosacījumu, kas tika atjaunoti automātiski, nodrošinot pieeju mājoklim, un cilvēki uzskatīja, ka viņiem ir tiesiskā paļāvība, ka viņi var paļauties uz to, ka viņi saņem šo te atbalstu mm, mājokļu iegādēji. Un cilvēki to pieņēma kā paši par sevi saprotam, tad kaut kas mainījās un izrādījās, ka šis process nav uh, tik automātisks nemaz, un uh, Spānija tika pakļauta ārkārtīgi dziļai finansiālai krīzei. Uh, un daudz ģimenes, kuras e, ņēma kredītus, paļaujoties to, ka saņem šo atbalstu, e, pēkšņi e, tā tad zaudēja šo te atbalstu un sastapās ar ļoti neapskaužamu situāciju. Lūk, tas ir izaicinājums, kas mums ir jāņem vērā. Un ir gadījumi, ka cilvēki vienkārši tika izmesti no savām mājām, balstoties uz šīm izmaiņām likumdošanā. Uh, Runājot par reģionālo uh, valdību. Tad, kad, uh, tiek, uh, tad, kad mainās valdība un valdības nokrās, tā teikt, tad mainās arī uh, politiskā griba darīt tās vai citas lietas. Un, diemžēl, pašvaldības uh, finansējums. Uh, arī ir ticis eh, izniekots, un, un, un, un, bet pašreizējā jaunā valdība ir pielikus milzīgas pūles, lai labotu šo situāciju. Šobrīd notiek arī izmeklēšana par to, kā vispār ir radusies pašreiz esošā situācija. Un eh, pašreizējā valdības spēr attiecīgus soļus, ko tā uzskata par pareiziem. Tā kā vēlētos teikt um, asociācijai, ka Valencijas pašreizējā pašvaldība ir uh, viņu pusē. Paldies, Margo kundze, lūdzu. Jā, liels paldies. Es vēlētos sveikt mm, asociāciju, kas šeit šodien ir pārstāvēta. Uh, Viņi ir cīnījušies par savām tiesībām jau gadiem, un mm, Valencijas eh, valdība un Spānijas valdība beidzot ir um, sākuši kaut ko darīt eh, lietas labā, bet es gribētu atgādināt, ka mm, vispārējā cilvēktiesību deklarācijā un visādās kartās ir minēts, ka tiesības uz mājokli ir uh, cilvēku pamatiesības, bet visā Eiropā ir miljoniem cilvēku, kam nav pieejams uh, cilvēkcienīgs mājoklis, un daudzas valstis ir īpaši cietušas, kā Grieķija, Portugāla, Spānija, Īrija un eh, gadu desmitiem mēs vērojam, eh, ka tiesības uz mājokli netiek uzskatītas par pamatiesībām, bet eh, gan par iedzīvošanās avotu. Nav bijis attiecīgas sociālās mājokļu politikas valstī, visa mājokļu būve ir pakļauta komerciāliem apsvērumiem. Ir ļoti daudz tukšu, neaizņemtu mājokļu. Spānijā tāpat laikā ir miljoniem cilvēku bez savas uh, mājvietas. Un, piemēram, Francijā sep 17% ir sociālo mājokļu, apvienotā karalistē 18, eh, spāniešu cipars ir divreiz mazāks. Un sociālo mājokļu uh, skaits ir samazinājies pēdējos eh, gados. Un tas vienkārši demonstrē uh, tātad šo te nevēlēšanos politiskās gribas trūkumu nodarboties ar mājokļu jautājumu. Un e, tas viss e, raksturo to sarežģīto situāciju, kādā ir lūgumrakstiesniedzēji. Vispirms ir šī te valsts, ar valsts saistītā problēma, kad e, valsts ar retroaktīvi ir centusies izbeigt šo te pārtraukt sociālo atbalstu sistēmu mājokļu iegādē. Valencijas valdība neizmaksāja pabalstus. Uh, Mm, kas eh, pienācās eh, šiem te cilvēkiem, valdība nepildīja savas saistības. Un te mēs runājam par tūkstošiem ģimēņu, kuras nespēja samaksāt savus hipotekāros maksājumus, un gan eh, nacionālā, gan reģionālā valdība noved viņu šādā situācijā. Uh, Tagad problēma tiek risināta vismaz Valencijā, nu, diemžēl ne visā Spānijā kopumā. Tā kā šeit mēs eh, redzam nespēju tikt galā ar eh, es likumdošanu, kas nosaka, ka eh, tās ir cilvēka pamatiesības, tie ir pamatiesības uz mājokli. Tā kā šeit ir skarta Eiropas likumdošana. Bez tam šeit tiek pārkāptas arī patērētāju tiesības eh, vismaz kādiem 15 tūkstošiem cilvēku. Un Daļai tas ir saistīts arī ar ES eh, taupības politiku, kas tiek piemērota, jo tas liek samazināt eh, publisko finansējumu. Lūk, šis ir rezultāts Eh, publiskās subsīdijas mājokļu iegādē ir tikušas ievērojami ap, samazināts. Un tāpēc man liekas, ka komisija, man liekas, iejauc tad, kad uh, viņi ir ieinteresēti to darīt, jo tagad uh, viņi saka, ka, piemēram, mājokļu politika ir uh, nacionālā atbildība. Bet tagad komisija spiež Grieķiju mainīt uh, savu likumdošanu, lai pieļautu izlikšanu no mājokļa. Nu kāpēc tad uh, Eiropas Savienība var iekļaukties, tad, kad mēs runājam uh, par mājokļu politiku Grieķijā, bet uh, viņi ja saka, ka nevar iejaukties, ja runa ir par mājokļu politiku Valencijā. Es domāju, ka lūgumrakstam joprojām ir jāpaliek atvērtam. Es vēlētos atbalstīt lūgumrakstiesniedzējus un mūsuprāt ir svarīgi nosūtīt vēstuli Spānijas valdībai, eh, iesakot eh, atcelt lēmumu par mājokļu pabalstu atcelšanu. Un lūgtu tālāku informāciju Valencijai par to, kas ir noticis ar uh, naudu, kas ir paredzēta, bijusi paredzēta budžetā, bet beig beigās nav nonākusi pie saņēmējiem. Tātad izpētot, kas ir not, izpētiet to, kas ir noticis ar šo finansējumu. Bez tam Eiropas komisijai ir jārēģē arī uz nespēju ievērot Eiropas saimnes likumdošanu. Uh, Eh, par eh, juridiskās paļāvības nodrošināšanu, eh, kā šajā gadījumā ar piešķirtajiem mājokļu pabalstiem, kur izmaksas ir pārtrauktas. Un cik es saprotu, šīs ir debates par tiesībām uz mājokli, un šīs nav vienīgais lūgumraksts par šo tēmu, tāpēc būtu ļoti svarīgi, lai šajā komitejā mums būtu vispārīgas debates par tiesībām uz mājokli. Tā kā mums vajadzētu varbūt nākt klajā ar pašinstīvas ziņojumu. Un mums būtu jāatbild uz mutisku jautājumu par pasākumiem, ko veikusi Eiropas komisija, uh, lai uh, atbildētu uz parlamentu parlament 2013. gada rezolūciju par šo tēmu. Paldies tagad, kolēģi Besēras kundze. Paldies, priekšsēdētāji. Liels paldies! Uh, ir labi, ka jūs esat šeit, un uh, tas, par ko jūs runājat, ir ļoti svarīgi. Ja tā ir diezgan eh, nejauka situācija, kādā jūs esat nonākuši, un, protams, ka Es te negribu runāt par Spānijas valdību, bet par es institūciju atbildību, kas ir garants uh, noteiktiem, mm, noteiktām tiesībām, to ievērošanu Eiropas Savienībā, ieskatot uh, eh, pamatiesības. Un uh, pamatiesību harta tā arī uh, tā tieši tā arī saucas, tā ir pamata tiesību harta, un eh, tā ir jāievēro, eh, nodrošinot arī tiesisko paļāvību. Eh, ja mēs runājam par attiecīgo pāntu interpretāciju un tiesību aktu kopumu, uz kuru mēs, kā Eiropas Savienības pilsoņi, paļaujamies, tad mums ir uh, varbūt jāadresē jautājums Timerman kungam. Pievērsīšos eh, šim varbūt eh, nebūtu nevienkāršajam juridiskam jautājumam, jo komisijai ir eh, nepārtraukti jāveic šī te interpretācija, bet šeit, man liekas, mēs sastopamies arī ar tādu politisku izaicinājumu, kas tad notiek ar tiesību aktiem, kas aizsargā visneaizsargātāko sabiedrības daļu. Šeit mēs runājam par Spānijas likumdošanu. Un te mums ir jācenšas nodrošināt to, lai uh, mēs spētu atjaunot pilsoņu uzticēšanos Eiropas Savienības uh, juridiskai sistēmai. Uh, tiesiskai sistēmai. Un eh, te es vēlētos atgriezties pie komisijas. Eh, mm, mēs, man liekas, varētu piedāvāt kaut ko praktisku. Piemēram, ja mēs runājam eh, par procentu likmēm, kas ir jāmaksā jā, jāmaksā šīs procentu likmes par hipotekāro kredītu, kāpēc to apjoms ir pārsniedzis Libor un kāpēc tas ir tik ārkārtīgi pieaudzis. Tas būtu jāizpēta. Jā, mums ir jūsu ziņojums, bet ir grūti saprast, saprast kādēļ tieši šim uh, sociālajiem mājokļiem, uz izdevīgā, kas tiek pārdot uz izdevīgākiem notikumiem, eh, noteikumiem to pircējiem, kādēļ tur ir šādas lietas notikušas ar šīm procentu likmēm. Mums, protams, ir eh, ļoti svarīgs mērķis cīnīties pret nabadzību, un eh, tiesības uz mājokli ir viens no priekšnoteikumiem, kas vispār ļauj cilvēkam dzīvot cilvēku cienīgu dzīvi. Un e, mums ir jāatrod e, veids, kā mēs varam e, nodrošināt šos te mājokļus, bet, ir, lai, bu, bet cilvēku cienīgas dzīves nodrošināšanai nepieciešams nodrošināsim cilvēku arī pieeju enerģijai, elektrībai un tā tālāk. Un e, sociālās investīcijas ir kaut kas tāds, kas dalību valstīm ir jārespektē arī ņemot vairāk 2020. gada stratēģiju. Es vēlētos pasvītrot, ka šis ir ārkārtīgi svarīgs fórums, Uh, kurā Eiropas pilsonis var ierasties un uzdot jautājumus par pamatiesību hārtas normu ievērošanu. Bet, manuprāt, tieši tas ir svarīgākais, lai mēs sadarbotos ar komisiju un lai komisija saņemtu pēc iespējas plašāku informāciju. Paldies! Saros kungs. Paldies, es vēlētos pateikties asociācijai par to, ka aizstāvat eh, šos cilvēkus, kas kļuvuši par politisku lēmumu upuriem. Un jā, nu, mēs saprat, to, ka nu, jūs tagad sakāt, ka nu, tie labējie ir tik briesmīgi un kreisie nu, ir tā, tādi labie. Nu, es tā īsti nesaskatu situāciju. Nu, nevar tā visu vispārināt un pārvērst komisiju par cīņas arēnu politisko spēku starpā. Nu, ar to mēs šeit nenodarbojamies. Spānijas valdība ir uh, izgājusi cauri uh, milzīgai krīzē, sākot jau no 2012. gada. Un, protams, ka bija e, taupības nolūkos jāpārskata arī e, dažādu subsīdiju apmēri, un e, nebija iespējas pagarināt šīs e, subsīdijas, jo vajadzēja nodrošināt vēl jūtīgākiem, e, jūtīgākai iedzīvotāju daļai viņu. E, tiesības. Un uh, savukārt valdība tika par to iesūdzēta tiesās, vispirms parastajās tiesās, pēc tam konstitucionāl, konstitucionālajā tiesā. Un um, valdībai bija ārkārtīgi grūti toreiz uh, atbalstīt visus, uh, visvairāk cietušos sektorus. Toreiz, diemžēl, eh, valdībai nācās uz laiku aizturēt līdzekļus no eh, sociāliem tēriņiem, eh, apmēram 150 miljonu apmērā, bet valdība vēlāk tikko radās tāda iespēja šos līdzekļus kompensēja un izmaksāja, atmaksāja visus parādus un to, ko tagad dara Valencijas pašpārvalde viņi tagad tiešām arī realizē šo programmu ar valdības atbalstu. Tādēļ paldies Valencijas pārstāvim par. Mm, eh, to, ka viņi ir klāt un jā, viņi ir tiešām pieņēmuši atbilstošu lēmumus, organizējuši visu šo procesu un atraduši iespējas uh, atmaksāt mm, šos te parādus, bet jāsaka, Tautas partijas e, valdība arī jau sāka šo parādu atdošanu, un šī e, valdība to tikai turpina e, maksāt. Tā kā es nevaru teikt, ka viena ir ļoti slikti un viena ir dikti labi, tā kā, nu, katri dara to, ko var izdarīt. Un, uh, Un tad runājot par šiem atlikušiem 40 miljoniem, nu, e, visa šī parāda situācija radusies e, recesijas rezultātā, un tas jau neat, nav atkarīgs tikai no Valencijas reģiona. E, šāda situācija ir visā Spānijā. Un es domāju, ka nu nedrīkst zaudēt šeit taisnīgumu sajūtu. Mēs nevaram teikt, ka uh, tautas partijas valdība nu, tikai darīja sliktas lietas. Nē, viņi darīja visu, ko spēja, un viņi tiešām bija atsaucīgi. Un tagad uh, eh, Aneras kundze. Paldies! Nu, te jau nav runa par to, vai uh, tautas partijas uh, tautas partijas politiķi ir labieris vai sliktie, par ko mēs šeit runājam, kā asociācija mums skaidroja, tad um, problēma Spānijā, Valencijā ir uh, saistīta ar to, ka ir tikušas pārkāptas cilvēku tiesības uz cilvēku cienīgu mājokli. Un uh, procentu likmes, eh, kas bija jāmaksā par eh, hipotekāro kredītu, pārsniedza Libor līmeni, tātad uh, to procentu maksājumu līmeni, kas ir pieejams brīvajā tirgū. Un tas ir novedis pie lielām problēmām. Astūrijas valdība, ko dominē kreisie, viņiem ir apmēram 40% neizmantotu vai neaizņemtu uh, sociālo mājokļu. Tā, tad ir arī citādi piemēri. Un uh, mans minētajā reģionā nav bijušas, bijuši arī cilvēku izlikšanas gadījumi no mājokļiem. Uh, nu, uh, daži uzskata, ka tas nav ES jautājums. Uh, Bet Eiropas komisija runāja par uh, tiesībām uz mājokli kā vienu no veidiem, kā cīnīties pret nabadzību uh, un uh, izstumtību. Un tā tad uh, tas ir saistīts ar pasākumiem, kas jāveic dalību valstīm. Tādēļ esmu pārliecināta, ka mūsu valstī uh, cilvēku tiesības uz mājokli ir samīts kājām. Uh, nav politiskas interesētības, pārāk daudz ir komerc interešu un ļoti daudz netaisnības. Kritika ir izskanējusi arī šeit Eiropas parlamentā attiecībā uz cilvēku izlikšanu no mājokļiem, un Spānijas ombuds arī nāca klajā ar ieteikumiem par paplašināts palīdzības sniegšanu Un mums, mēs varam atsaukties gan uz Spānijas konstitūciju, gan uz pamatiesību hārtu un visām šīm te normām. Protams, ka es varētu uzdot jautājumu, un to varbūt varētu uzdot eh, komisārai Taisenai eh, par to, vai tomēr valdība nav pārkāpus tiesības uz mājokli mūsu valstī. Nu, šķiet, ka no vienas puses tā ir nopietna problēma, no otras puses šeit eh, jāatzīmē tomēr, ka ir šī te labā griba no Spānijas iestādēm atrisināt eh, šo te sarežģīto situāciju. Tādēļ es aicinātu paturēt atvērtu šo lūgumu rakstu un uzrakstīt vēstuli Valencijas eh, reģionālai valdībai, lai viņi apstiprinātu šo te oficiālo nostāju šajā jautājumā. Un pēc tam, kad mēs saņemsim atbildi, tad mēs varēsim slēgt šo lūgumu rakstu. Uh, tad, kad viņi savu pienākumu būs izpildījuši. Vai tas ir pieņemami? Liels paldies! Un tālāk. Paldies priekšādātāji, ko es lieku priekšā. Paprasīt komisijai tālākus paskaidrojumus par viņu uh, nostājumu par to, ko šeit varētu darīt lūgumrakstu komisija. I'm not against this request, but uh, I'm afraid. Jā, paldies, bet man šķiet, ka kompetence faktiski nav kompetence šajā jautājumā. Jo šķiet, ka tas tomēr ir iekšēji dabas jautājums. Es neesmu pārliecināta, kurš ģenerāla direktorāts būtu kompetents atbildēt uz tādu jautājumu. Mm, tas noteikti nav uh, eh, DG Regio, varbūt DG Justice, viņi labprāt sniegtu juridisku atbildi, uh, kas attiecas uz eh, sadaļu par tiesisko paļāvību un to, kā šis princips nav atbilstoši ievērots. To uh, par izsmeļošāku varētu atbildēt DG Justice attiecībā uz to, kādēļ sociālo mājokļu hipotekāro kredītu procentu likmes ir pārsniegušas Libor likmi. Labi, paldies. Tātad jūsu uh, lūgums ir apmierināts. Nu, nezinu. ko uh, eh, DG. Nu, es nezinu, kuram DG būtu jāatbild uz to jautājumu, bet, nu, tas ir jautājums, kuru atbilde ir eh, vajadzīga. Bija runa par komisārs Taisons līdzdalību. Nu, protams, ka komisijas savā vidū paši nolēma par to, kurš īsti par ko ir atbildīgs. Un te faktiski tas nav svarīgi, kurš ģenerāldirektorāts svarīgi ir, lai komisija kopumā uh, atbildētu. Un kā mēs varam tikt galā ar šo jautājumu? Mans ieteikums, ka atstāsim to komisijas ziņā izlēmt, kurš eh, DG tad būsu atbildīgais no komisijas puses, tad mēs sagatavot attiecīgu vēstuli. Jums tas ir pieņemams. Nu, es saprotu, kā jūs domājat, bet parasti jau mēs neadresējam vēstuli ģenerāldirektorātam. Ehm, jums ir jāizlem, vai viņiem pašiem jāizlem, kā tad to labāk tikt galā. Nu, darīsim to, kas ir visefektīvākais. Okay, uh... Labi. Tā tad nosūtīsim vēstuli komisijai. Firstly. Gracias. Paldies. la supresión de la subsidiación por parte. Tātad šeit tiek runāts par subsīdiju anulēšanu. Un mums ir jāsniedz kaut kāda atbildu lūguma raksta autoriem. Varbūt nu kaut kāds ieteikums, ieteikums Spānijas iestādēm piedāvājot kaut kādas atkāpes. Nu, es domāju, ka mums ir šeit jāsniedz kaut kāda atbildi. Mēs tā nevaram vienkārši aizvērt lūgumu rakstu un visu. Nu, varam taču varbūt kaut kā konsultēt Spānijas valdību. Un patiešām šī komiteja taču, tā, tas ir tās pienākums ieklausīties lūgumu rakstu autoros. Jā, Bet, ja es pareizi esmu sapratis uh, šo uh, jautājumu, tad vispār tas ir, uh, nu, nevis centrālās, bet pat reģionālās valdības kompetencē. Lūdzu. Paldies. Ja mēs runājam par subsīdijām, tas ir centrālās valsts pārziņā. Mēs te pat par diviem jautājumiem runājam šajā lūguma rakstā. Pirmām kārtām par subsīdijām, tas attiecas uz valsti, uz 300 tūkstošu ģimenēm, un tālāk mēs runājam par pabalstiem, ko nav izmaksājusi Valencijas valdība. Tā ir otra medaļas puse, bet centrāla valdība te nevar arī no savas atbildības izvairīties. Jāsaka, ka šī jautājums patiešām ir sarežģīts kolēģi Faraguts kundze un pēc tam pārējie. Paldies! Patiešām mēs šeit runājam arī par reģionālās valdības pilnvarām. Ja runājam par nacionālo valdību, Spānijā ir konstitucionālā tiesa, eh, jautājums tika izskatīts konstitucionālā tiesā, un tā teica, ka viss ir noticis eh, saskaņā ar likumiem, un dalība, eh, tātad tas ir nacionālās kompetencēs, viss, kas asiecas uz subsīdijām, un tas netika tātad vienkārši automātiski pagarināts. Un subsīdijas uh, tiek pieņemtas ar dekrētu, kas katru gadu tā tad tiek pārskatīts no jauna. Nu, varbūt nedaudz pārformulēšu. Es atbalstu uh, šo asociāciju, bet būsim vaļsirdīgi. Lūguma rakstu komiteja nevar pateikt dalībvalstī kaut, kas tai būtu jādara, ne, nevar kaut ko diktēt tai. Jāsaka, ka dalībvalsts jau to visu ir izskatījusi un konstitucionālā tiesa to ir izrakstījusi, bet mēs runājam par pamatiesību harta, bet es runāju par likumdošanu, saka deputāte. Nu, tikai nedaudz precizēšu. Tas ir dalībvalsts kompetencēs un, un subsīdijas tika automātiski atjaunotas ar samazinātām procentu likmēm. Un bija vērojams, nu, tā tad arī pārkāpums, tiesību pārkāpums, jo konstitucionālā tiesa teica, Eh, ka viss it kā ir kārtībā, bet mēs te pat nerunājam par uh, konkrēts valsts iekšēju lietu. Tas bija pamatiesību pārkāpums. Un tika tā tad lemts, ka eh, subsīdijas tiks atjaunotas katru gadu, bet tās netika atjaunotas. Tie indivīdi kas vēlējās ņemt hipotekāro kredītu, pēc tam uzzināja, ka subsīdijas vairs netiks izmaksāts. Nu, pēc tam nu, viņi nonāca ļoti sarežģītā situācijā, jo viņi vairs nevarēja nomaksāt procentu likmes. Spāniju smagi skāra ekonomiskā krīze, bezdarba rādītāji bija ārkārtīgi augsti. Nu, ņemsim to visu vērā, un mums vajadzētu paturēt atvērt šo lūgumu rakstu. mums ir jāgriežas tiesā un īstenībā mums ir jāsaprot, vai pamatiesības tika pārkāptas vai nē. Jo konstitucionālā tiesa nav pārstāvēta lūgumrakstu komitejā, tādēļ mēs to izskatām šeit. Spānijai tas ir ļoti aktuāli. Un, protams, Spānijas valdībai vajadzētu uh, arī parūpēties par to, lai pašvaldības saņemtu līdzekļus. Presupuestaria para hacerlo. Y eso el gobierno de España lo tenía que haber controlado. Nu, tika samazināts šīs subsīdijas. Spānijas valdībai vajadzēja ļoti rūpīgi iepazīties ar visiem līdz apstākļiem, bet tā to nedarīja. Nu, tagad kaut kas ir jādara, nu, varbūt plašākā kontekstā. Es tā tad lūgtu, lai šis lūgumraksts tiktu paturēts atvērts. Labi, saka priekšsēdētājs, tā arī mēģināsim darīt. Un tagad nākamais lūgumraksts no Slovākijas pilsoņiem. To ir iesniedzis Igors Jācaks. Será la intervención de todos los grupos que han sido en el mismo sentido, es decir, apoyar la reivindicación. Paldies, es gribētu pateikties visiem, kas atbalstīja šos lūgumrakstus. rakstus. Gribēju pat atsaukties uz ETP grupas deputāru teikto. Tātad, ja mēs runājam par eh, tiesvedību un visu pārējo, mums ir jāsaprot, kas ir konstitucionālās tiesas kompetencijas, bet visi līdz šim ir atbalstījuši tieši eh, upurus. Mums, protams, ir jāmaina arī kritēriji. Mums ir jāsaprot, ka šīs subsīdijas attiecas uz visu veidu mājokļiem, ņemot vērā visas uh, instantus, ko esam apstaigājuši, visas svīras, ko esam iedarbinājuši. Mēs esam vērsušies pie pilsoņu sārga, pie tiesības sārga, mēs esam uh, apstaigājuši vietējās tiesas, un mums patiešām vajadzētu, nu, saprast, ko ir nodarījis partīda populāra uh, Spānijā. un tiek piedāvāti likuma grozījumi, lai varētu atkal atjaunot subsīdijas, kas uh, tika anulētas. Mēs te pat nerunājam par finansiālu jautājumu. Mēs nerunājam par to, kam ir tiesības uz šiem sociālām dzīvokļiem. Mēs runājam par tiesībām uz pajumti. Tās ir pamatiesības. Un mēs gribam, lai tās, eh, nu, Spānijas pilsoņi arī Valencijā varētu baudīt. Tieši tādēļ esam ieradušies lūgumrakstu komitejā. Nu, un ja šeit nekas netiks darīts, tad arī Eiropas pilsoņi zaudēs uzticību šai institūcijai. Paldies, mēs eh, dialogu turpināsim, saka priekšsēdētājs. Liels paldies. Tagad ir cits lūgumraksts numur 273 2013, ko ir iesniedzis Slovākijas valsts piederīgais Igors Jācviks par aicinājumu pārtraukt urāna ieguvi Košicā, Slovākijā. Godā tie lūgumrakstu komitejas locekļi. Eh, lūgumu rakstu parakstījušo vārdā vēlamies pateikties eh, jums par to, ka varējām šodien ierasties un prezentēt savu lūgumu rakstu. Jāsaka, ka Šīs raktuves atrodas uh, Jahodnas uh, liegumā. Uh, tā ir ļoti skaista mm, vieta, tā tad dabas rezervāts, kur daudz cilvēku dodas arī pārgājienies. Tas arī atrodas netālu no dzeramā ūdens avota. Cilvēkus šī urāna iegūpa tiešām ir satraukusi, jo tas noteikti notarītu kaitējumu gan viņu veselībai, gan arī dabai. Uh, Jāsaka, ka vairāk par tūkstošu cilvēkiem ir parakstījuši lūgumu rakstu un e, arī aptaujas liecina, ka cilvēki ir pret urāna ieguvu šajā apgabalā. Neskatoties uz visiem šiem pūliņiem, Ekonomikas ministrija un Eiropas urāna resursu uzņēmums parakstīja 2012. gadā saprašanās memorandu. Un 2014. gadā tika grozīts likums par urāna ieguvi. Līdz ar to cilvēki var vērsties, var noraidīt šādas aktivitātes pilsoņi vēlējās pilnībā E, aizliegt minerālu ieguvi šajā teritorijā, jo šis dabas parks, e, šis liegums tiks patiešām apdraudēts, ja e, turpināsies urāna iegūve. Situācija ir uzlabojusies salīdzinājumā ar 2012. gadu, bet mēs joprojām uzskatām, ka daba varētu ciest. Un Uh, ieguves uh, uzņēmums. Šis uh, uzņēmums jau projām turpina izrakumus šajā apgabalā, šajā teritorijā, bet mēs nevēlamies, lai Košicē vai kaut kur citur Slovākijā tiktu iegūti radioaktīvi minerāli. Lūdzu, saprotiet mūs, esiet tik jauki un Iesniedziet šo lūgumrakstu arī citām institūcijām, lai lūgumraksta izpēta tiktu turpināta. Ir jāuzklaus pilsoņu viedoklis un ir arī patiešām jālūdz uh, Eiropas parlamenta deputāti, lai tie sazinātos ar Slovākijas ekonomikas ministriju, lai šis saprašanās memorands tiktu atcelts. Uh, Jāsaka, ka bieži vien tieši arī uzņēmumiem ir vairāk tiesību nekā Eiropas pilsoņiem. Viss tiek ziedots kapitāla interešu vārdā. Vietējām un reģionālajām iestādēm Košicē ir jābūt aktīvākām. Tās mēģināja pielikt punktu uh, urāna ieguvēja Košicē, bet, diemžēl, uh, šī uh, mining authority ir, uh, nav to ņēmusi vērā. Un ja būtu attiecīgs likums, kas ļautu šādas iegūs aktivitātes apstādināt, tas patiešām būtu ļoti labi. Jāsaka, ka tagad tiek strādāts pie jauniem, jaunām iegūs teritorijām. Slovākijā uh, tiek domāts par jaunām raktuvēm, bet, nu, pilsoņu lēmums, pilsoņu intereses pilnībā tiek ignorētas. Mēs lūgtu, lai eh, šis eh, lūgumraksts eh, tiktu iesniegts arī Envi komitejā, lai Envi komiteja to izskata un mēs gribam arī uzklausīt ekspertu viedokli. Ir jābūt arī ietekmes izvērtējumam. Mēs vēlētos uzzināt, ko šāda urāna ieguva varētu patiešām nodarīt videi šajā apgabalā. Mēs vēlamies tapt uzklausīti. Paldies! Paldies, saka priekšsēdētājs. Un tagad došu vārdu mūsu kolēģim no NV ģenerāla direkcijas lūdzu. Paldies, paldies eh, lūguma raksta autoram par sniegto informāciju, bet es gribētu uzsvērt, ka ņemot vērā pat eh, šo aktualizēto informāciju komisija neuzskata, ka kaut kādā veidā eh, būtu pārkāpti Eiropas likumi un uh, autors tāpat arī norāda uz vairākiem jautājumiem, kas jārisina, bet tie ir jārisina nacionālajā līmenī, vienkārši dažādos pārvaldes līmeņos, lai varētu lemt par uh, raktuvēm, par raktuvju darbību dažādās valsts uh, teritorijās. Un gribētu pateikt, ka ir ļoti daudz Eiropas Savienības likumdošanas, kas at attiecas uz ieguves nozaru, uz ieguves industriju, bet mēs uzskatām, ka tieši ar šādas likumdošanas pastāvēšanu ir iespējams Eiropā veikt izrakumus un tos arī turpināt. Tāds ir komisijas viedoklis. Paldies, turpin priekšsēdētājs, un tagad došu vārdu kolēģiem. Lūdzu, vai kāds vēlas runāt? Šis, tā, Ja savus prodņiem jau vas nepoznām, ale mam takie... Lūdzu, es jūs gan nepazīstu. Jūs taču neesat deputāte, vai es kļūdos? Poslanci paju prāvo. Deputātiem ir tiesības izteikties. Nu, viņiem ir pirmajiem arī tiesības lūgt vārdus. Paldies, priekšsēdētājs Akjāra kungs. Es ļoti labi saprotu lūgumraksta autoru. Äh, Jāsaka, ka šādi izrakumi, protams, ietekmē vidi, ietekmē pilsoņu dzīvi, bet nu šeit ir tāds kā aburtais loks, un komisija visu pateica. Tā tad ir Eiropas Savienības likumdošana, un komisija ir atbildīga tā tad pārbaudīt, vai Eiropas likumi tiek ievēroti. Uh, Bet, nu, ja šeit uh, tas neatiecas uz Eiropas kompetencēm, tad arī Eiropas likums nav iespējams pārkāpt. Es gribēju pajautāt lūguma raksta autoriem, cik realistisks vispār ir šis projekts. Ja tā tad nekādi izrakumi vēl nav uzsākt, nu tad šeit mēs vienkārši, nu, esam kā suns, kas mēģina noķert pats savu asti, bet ne pie kā tas eh, īsti nenovedīs. Uh, Vai tā tad nu jau ir bijuši konkrēti plāni vai kaut kas jau te ir uzsākts, jo, nu, protams, ja kaut kāda izrakuma te tiks uzsākti, tad ir jāveic arī ietekmes uz vīdi izvērtējums un ietekmes izvērtējums kopumā. Nu, mums ir jāsaprot, nu, kādā stadijā vispār, kurā posmā atrodas šis projekts. Un vai te ir konkrēts risks, nu, kas notiek, cik tālu tas ir pavirsies. Paldies! Paldies! Tagad došu vārdu jums, lai jūs varētu atbildēt. Nahazāmies v takom štādiju. Lūgumraksta autors lūdzu. Paldies, jā. Ludovik Energy, SIS uzņēmums, ir jau pabeiguši izlūkdarbus un tagad viņi var pieprasīt tiesības uz izrakumu veikšanu atļauju. Bet viņi ir gribējuši arī citas vietas izpētīt, izpētīt citas teritorijas, un tur tiek runāts par retajām zemēm, retajiem minerāliem, kur izrakums viņi grib veikt, un mēs runājam arī par urāna krātuvēm. Mēs patiešām lūdzam jūsu palīdzību, jo uzskatām, ka šis saprašanās memorands starp ministriju un uzņēmumu pārkāpi pilsoņu tiesības. Viņi jau pauda savu gribu, viņi pauda savu viedokli, sakot, ka šādas iespējamās uh, ka šāda iespējama rakšana, šādi rakšanas darbi būtu jābeidz, tie būtu jānoraida. Mēs lūgtu, lai jūs, Eiropas parlamenta deputāti, vērstos pie mūsu valdības, lai šis memorāns tiktu atcelts un lai turpmākas aktivitātes šajā reģionā tiktu pārtraukts, jo pilsoņi vispār negrib neko. Uh, lai tur kaut kas tāds notiktu. Mēs vispār negribam, lai sāktos pirmie izrakumi, jo tad mums atkal būs jāgaida vēl vispār kaut kāds trīs gadus pirms šī, šis lūgumraksts tiks apspriests. Un tajā brīdī, nu, tad jau būs šie rakšanas darbi. Tie būs sākušies. Un mēs gribam arī dzirdēt neatkarīgu ekspertu atzinumu. Mēs, es domāju, ka neatkarīgiem ekspertiem patiešām vajadzētu izteikties, ko viņi par to domā. Un es domāju, ka e, šo lūgumrakstu tad nevajadzētu slēgt, lai arī cits iestāds ar to iepazīstas. Ko es piedāvāju, saka priekšsēdētājs? Tā tad nav tikuši uh, spērti konkrēti soļi Slovākijā. Es domāju, ka mēs no savas puses varētu uzrakstīt vēstuli Eiropas komisijai, mēs norādītu, cik šī situācija ir nopietna un turpinātu uh, vērot, kas notiek tālāk un tālāk arī vērsties pie Slovākijas valdības, lai viņi nu, kaut kā uz to reaģē. Savā vēstulē mēs arī teiksim, ka notiks nu, turpmāk novērošanas darbi šajā reģionā. Ja, tāds risinājums varētu būt, un, protams, arī ar vīdes komiteju sazināsimies. Jūs esat ar mani viensprāts ļoti labi. Tālāk pēdējais darba kārtības punkts ir e, lūgumraksts 145 šķērs svītra 2012, ko ir iesniedz Vācijas valsts piedarīgais Haino Kristofersons. Par derīgo izrakteņu ieguvas darbībām. Lapsemē un Somijas austrumos. Mani informēja par to, ka paša lūgumraksta autora klāt nav, tādēļ došu vārdu Eiropas komisijas pārstāvim Mārtinesa kungam, kas pārstāv Envi ģenerāldirekciju lūdzu. Thank you, chairman. Paldies, priekšsēdētāji. Komisija ir paudusi savu viedokli par šo lūgumrakstu. rakstu Mēs eh, aktīvi esam uh, strādājuši, uh, eh, sakojot tam, kā tiek ievērot Eiropas Savienības likumdošana, īpaši kalnrūpniecībā uh, Somijā, un kā ir uh, transponēta uh, ES likumdošana, un mēs jau esam uzsākuši pārkāpumu procedūru. Uh, tagad sakojam, kā uh, Somijas valdība pilda attiecīgās uh, prasības. Uh, un kādā veidā tiek ievērots Eiropas Savienības prasības Natūra 2000 eh, teritorijās, īpaši saistībā ar um, saistībā ar ehm, kalnrūpniecību un eh, īpaši ņemot vērā Tardvārs rakturēs notikušo negadījumu un noplūdes. Uh, mēs esam sekojuši tam, kā tiek īstenota Eiropas Savienības likumdošana. Un jāsaka, Eiropas Savienības likumdošana netiek pietiekoši ievērota, un faktiski tas ir vienīgais veids, ko mēs varam darīt, kontrolēt, kā tiek īstenota Eiropas Savienības likumdošana saistībā ar kalnrūpniecības projektiem. Jā, nu šis ir pēdējais uh, lūgumraksts šodien, bet uh, mums šeit ir klāt Kilānens kundze no uh, Somijas, tā kā mums ir tikai pasīvā tūkošana jums, bet runāt somiski jūs varat lūdzu. Paldies, priekšsēdētāji. Uh, petīcijas iesniedzējs ir norādījis uz eh, Somijas eh, vīdes institūciju eh, darbībām, kas ir saistītas ar niķeļa un radioaktīvu materiālu raktuvēm un dažas no šīm raktuvēm darbojas Natūra 2000 teritorijās. Un Talivāras apkaimē ir uh, piesārņoti uh, četri ezeri dažādu noplūžu rezultātā, un ūdens ir uh, kļuvis nelietojams, to pat saunā nevar izmantot uh, kā ūdeni, ar ko mazgāties pitī. Nu, es pati nāku tieši no šī reģiona, tādēļ es ļoti labi zinu, Tāda ir situācija. Zinu to no pirmavota. Kompānija ir publiski paziņojusi, ka tā nespēja pildīt eh, ES noteikumus mm, un tos noteikumus, kas ir norādīti piesārņojuma atļaujā. Un tad, kad tas parādījās, attiecīgi nekas netika darīts, lai uzlabotu situāciju. Atbildīgās iestādes nerīkojās. Un Šo, arī šobrīd nav nodrošināts tas, kas Talivārā Zalvārs eh, uh, raktuvēs tiek ievērotas uh, eh, piesāņojuma atļaujas uh, prasības. Nu, žēl, ka ir pieļauts uh, tā, pieļaut tādi ēst tiesību aktu pārkāpumi. Biras problēmas tādas kā uh, ūdens, uh, gaisa un uh, Augsnes piesārņojums eh, var eh, ļoti kaitēt sāmu, unikālajai sāmu kultūrai un eh, tradicionālajai ziemeļbriežu audzēšanai, kas tiek piekopta sāmu apdzīvotajās teritorijās un uh, atbildīgās iestādes, kas atbildīgas par piesārņojumu atļaujas izsniegšanu, uh, vispār nav ņēmušas vērā, uh, sniedzot vīdes izvērtējumu, nemaz nav vērtējušas, kā kalnrūpniecisko aktivitāšu izvēršana ietekmēs sāmu tautas tradicionālo tradicionālā dzīvesveida saglabāšanu, medības, zvēju, pārtikas vākšanu, mežos, ziemeļbrieža audz, audzēšanu un tā tālāk. Īstenībā ir pārkāpta arī paša Somijas likumdošana, likumdošana, kas regulē vidas piesārņojumu, likumdošana, kas attiec uz ziemeļbrieža audzēšanu. Tātad tajās visās ir. Uh, aizliegts vai netiek pieļauta um, vidas piesārņošana, bet uh, tomēr trūkst tāda precīza normu uh, definējuma. Un uh, vīdes iestādes, vīdes pārvaldes var diezgan brīvi interpretēt um, likuma normas. Un rezultātā nu, e, iznāk, ka nevienam nekāds īpašs kaitējums e, šo rakto darbības rezultātā nav radīts. Un tas man patiešām rada lielas bažas, jo tas pārkāpja viedzīv, vietējo iedzīvotāju tiesības e, uz tīru vidi, un tādēļ es pieprasu, lai šie pārkāpumi tiktu izskatīti un aicinu uh, ņemt vērā talivārā, uh, no talivārā uh, uzkrātos faktus, uh, piemēram, uh, atļauja uh, noteku ūdeņu izlaišanai uh, viss. Uh, lielākajos mūsu vides, uh, tātad mūsu no, no, novada ezeros, uh, Mm, kas ir saistīti ar pazemes ūdeņu horizontiem tiešā veidā. E, tātad tās ir lietas, kas ir bīstamas videi, cilvēkiem tie apdraud pamat iedzīvotāju eksistenci, un mums ir jāparūpējas par šīm lietām pat tad, ja mēs eh, vēlamies, lai tiktu no, beidots eh, jaunas eh, darba vietas, darba vietu skaita pieaugums, protams, ir laba lieta, bet tas nevar attaisnot postījumus, kas tiek nodarīti dabai un akvasfērē. Paldies! Jā, priekšsēdētāji! Nu, no vienas puses komisija saka, ka vēlētos slēgt šo te e, lūgumrakstu, bet e, es vēlētos pateici, pateikties somu kolēģei, jo es arī vēlētos varbūt atkārtot savu jautājumu mm, un e, aicināt paturēt šo te lūgumrakstu atvērtu un attiecīgi atbildīgos saukt pie atbildības. Tātad no vienas puses tā kā izskatījās, ka to varētu slēgt, bet E, ir tomēr, um, lai gan tā neatbildēti jautājumi, un acīm redzot, e, šeit, e, protams, komisijai vajadzētu attieci, mums vajadzētu vērsties ne tikai pie komisijas, bet arī pie atbilstošajām Somijas iestādēm. Spēc. Yes, yes. So thank you very much. I, I... Jā, liels paldies. Es uh, ņemšu vērā jūsu ieteikumu. Mēs paturēsim šo lūgumrakstu atvērtu. Mēs uh, vērsīsimies ar vēstuli pie Somijas iestādēm attiecībā uz viņu nostāju un raudzīsimies, kā šīs jautājums attīstās tālāk. Vai visiem pieņemums? Jā, paldies. Ja es nekļūdos, esam. Uh, šodien izsvēluši savu darbu kārtību, tā kā paldies par jūsu dalību un jau, lai jums jauks vakars. Un turpinām rīt pulksten deviņos no rīta, ja es atkal nekļūdos, ja jums jau, lai jums jauks vakars.